Un tagad es došu vārdu Sipelis kundzei. Paldies, priekšsēdētāji komisāri Redinga kolēģi. Tieši šajās nedēļās un mēnešos ir ļoti būtiski norādīt uz to, ka Eiropas Savienība ir kaut kas vairāk par tirgu. Tā ir vērtību savienība un īpaši uh, grūtos laikos tai ir jāpierāda sevi kā spēcīgai vērtību savienībai pilnīgi visās politikas nozereis. Eiropas Savienība un dalība valstis balstās uz kopīgiem principiem, kas attiec uz brīvību, demokrātiju un tiesiskām valstīm un tiesiskuma neatņemama sastāvdaļa saistībā ar kriminālu procesiem ir nevainības prezumcija, kas balstās uz skaidrām procesālām tiesībām apsūdzētajām personām. Saskaņā ar direktīvu par tulkošanu, tad jaunā direktīva par tiesībām iegūt informāciju krimināla lietās ir vēl viens svarīgs būvakmenītis, kas nodrinās to, ka apsūdzētiem aizturētajām personām tiek nodrošināta tiesiska, tiesisks process. Un šādu tiesību īstenošana nodrinās to, ka mūsu pilsoņu uzticība dalību valstu tiesas tiesību sistēmām tiks pastiprināta. Tāpat arī savstarpējā tiesu lēmuma atzīšana tiks veicināta ar šo projektu. Atsevišķa persona var plaši izmantot savas tiesības tikai tad, ja viņa tās zina. Un godīgai procesuālajām tiesībām ir svarīgi zināt, kāda ir apsūdzība. Un ja iestādes neņem vērā šos principus, tad rezultāti nav vēlami. Pašreizējās tiesības Eiropas Savienībā saistībā ar juridiscijām koncentrējas uz labāku sadarbību, taču jaunā direktīva koncentrējas tieši uz pilsoņiem un to, kādas tiesības viņām ir krimināla tiesībās. Tas paredz to, ka policijas darbinieki un advokāti informē aizturētās personas skaidrā, viņiem saprotamā valodā par viņu tiesībām. Tas attiecas uz tulkošanas pakāpojumiem, īpaši par apsūdzējumu, par tiesisko palīdzības iespējām un to, ka ir tiesības vērsties pie tiesneša. Turklāt parlaments varēja panākt to, ka tiek paplašināts tiesības iegūt informāciju. Tas attiecas uz tiesībām saņemt medicīnisko aprūpi, kā arī sazināties ar tuviniekiem. Priekšsēdē man ir sešas minūtes. Neviens nezina, cik ilgi izmeklēšanas aizturēšanā uzturs aizdomās turmā persona. Tādēļ ir ļoti svarīgi jau laicīgi informēt viņu par tiesībām un nodrošināt piekļuvu attiecīgiem materiāliem. Apsūdzētā persona nevar kļūt par objektu šajās procesuālajās lietās, bet tam ir aktīvi jāiesaistās. Un dalību valstīm šī direktīva ir pēc iespējas ātrāk jāpieņem un jāīsteno. Un noslēgumā vēlos vērsties pie parlamenta un komisijas dienestiem un izteikt pateicību. Īpaši vēlos to vērst ēnu referentiem, kuri tiešām lieliskā sadarbībā un ļoti rūpīgi ir sagatavojuši šo ziņojumu. Tagad ir ļoti būtiski, lai padome un komisija kopīgi ar Eiropas parlamentu novestu šo dokumentu līdz tā pieņemšanai, lai mēs varētu īstenot visā Eiropas Savienībā godīgas lietu izskatīšanu. Paldies! Uh, for... Paldies, tas bija jūsu sešas minūtes. Tagad tālāk došu vārdu Redingas kundzei. Priekšsēdētāja kungs. Vispirms es vēlētos pateikties referentei par pamatīgo darbu, ko viņi ir paveikusi, un arī par efektīvo veidu, kā tika pabeigtas sarunas par šo dosjē un panākta vienošanās pirmajā lasījumā. Tāpēc es arī gribētu uzteikt Albrehta uh, kunga veikumu, kā arī nozīmīgo lomu, ko spēlēja visi ēnu referenti. Un es gribētu pateikties Eiropas parlamentam kopumā tādēļ, ka jūs esat devuši savu ārtavu, lai nepazeminātu komisijas latiņu. Un man šķiet, ka visbūtiskākais mūsu pilsoņiem ir tiesību. Uh, gars un tas, eh, kad šīs tiesības ir jāpiemēro. Tiesību sarakstam tika pievienotas arī jaunas tiesības, īpaši tiesības klusēt, un um, tas ir ļoti labi, ka parlamentam ir tiesības arī tagad lemt ar koplēmumu procedūras palīdzību, jo parlaments aizsargā uh, pilsoņu tiesības. Un kā jūs zināt, šo tiesību ieviešana ir viena no manām prioritātēm. Tāpat arī jaunas tiesības ir tiesības uz tulkojumu, un mēs Tiešām esam paveikuši ko labu Eiropas pilsoņu tiesību lauciņā. Dažās dalība valstīs man uzdod jautājumu, bet kāpēc jūs to darāt? Vai tad tās nav parastās tiesības, kas visiem ir? Un jāatzīst, ka dažās dalība valstīs reizēm gādās, kā kādu cilvēku var uh, iesūdzēt tiesā, un viņš pat nezina, ka viņam ir tiesības uz advokātu vai uz uh, tulkojumu, un reizēm ir bijuši tādi tiesas procesi, kur cilvēks pat nesaprot, par ko viņu apsūdz. Tagad katram pilsonim ir tiesības saņemt tiesību vēstuli, kurā ir aprakstītas visas viņu tiesības viņiem saprotamā valodā. Uh, Tas ir svarīgi šodienas Eiropā, kur tūkstošiem cilvēku izmanto savu brīvību pārvietoties. Un viņiem ir nepieciešams zināt, kādas ir viņu tiesības. Un ja gadījumā viņi tiek iesaistīti kaut kādā veidā ar tiesu iestādēm, tad viņiem ir tiesības zināt, uh, kāda ir viņu tiesības. Tāpat ir arī nepieciešams ievērot savstarpējās paļāvības principu starp Eiropas Savienības tiesvedības iestādēm. Šeit mēs atrodam savstarpējas atzīšanas instrumentu un mēs tiešām radām taisnīguma uh, uh, jomu Eiropā. Lielas paldies, uh, viceprezidentes kundze. Tagad dosim vārdu Albrecht kungam no jūrī. Paldies, priekšādātāji! juridiskās komitejas referenta lomā. Es arī gribu vispirms teikt paldies referentei. Manuprāt, mēs tiešām ļoti labi sadarbojāmies un kā juridiskajai komitejai mums izdevās procedūrā iekļaut mūsu priekšlikumus. Tāpat tas attiec arī uz iekšlietu komiteju. Un arī es gribu teikt paldies jums, komisāri, par šo iniciatīvu, par jauno um, tādu kā uh, elementu krimināltiesiskajā aizsardzībā, veidojot vienotus standartus. Ir jāapzinās, ka tikai cilvēki, kas zina, kāda ir viņa, kādas ir viņu tiesības, spēj arī pastāvēt uz šo tiesību ievērošanu un tās izmantot. Un es ar lielu interesi gaidu, kādas tiesības mēs kā Eiropas pilsoņi nākotnē iegūsim un varēsim izmantot uh, un es ar paļāvību uh, gaidu uh, procedūras uzlabošanu, paplašināšanu, lai cilvēkiem būtu vieglāk saņemt advokāta aizsardzību. Un tas ir ļoti būtiski. Es gribētu aicināt dalību valstis pārstāt pretoties noteiktu noteikumu ieviešanai un um, atbalstīt kopīgo standārtu izveidu Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies Albrehta kungam. Tagad uzklausīsim dažādu politisko grupu pārstāvjus un pirmām kārtām tautas partijas vārdā izteiksies Antonis Kukundze. Liels paldies priekšsādātāji! Pieeja informācijai ir viens no galvenajiem faktoriem, lai nodrošinātu godīgu tiesu. Cilvēkam ir jāzina visās niansēs, par ko viņš tiek apsūdzēts un par to, kāda pierādījuma pret viņu eksistē. Bet aizdomās turētie nevienmēr ir par to informēti. Un tādā gadījumā tiesvedība nevar būt taisnīga, un tas var radīt tikai nevajadzīgus tiesvedības izvedumus. Nav pietiekami daudz noteikumu, un pašreizējie noteikumi netiek pietiekamā mērā ievēroti. Uh, Ar cilvēktiesībām vien nepietiek un ar šo konvenciju nepietiek, jo tā negarantē aizsardzību visos gadījumos. Veids, kā šīs tiesības tiek implementētas nacionālajās praksēs, nevienmēr ir pietiekams. Uh, ir pilnīgi noteikti nepieciešama tiesvedības iestāžu savstarpējā paļāvība. Tāpat arī e, šis princips ir jāpiemēro attiecībā uz tiesnešiem un tiesām. Tas neatiecās tikai uz dažām dalību valstīm, tāpēc pieņemot šo direktīvu, mēs labāk aizsargāsim tiesības visā Eiropas Savienībā. Es vēlētos pateikties referentei, ēnu referentiem un arī komisārei, kas tik ļoti vēlas nodarboties šiem jautājumiem. Senjora Antonescu, gracias. Tālāk, uh, Antonescu kundze. Paldies par jūsu uzstāšanos, bet es gribētu norādīt, ka mūsu kolēģi tulki man aizrādīja, ka jūs runājat pārāk ātri. Es gribētu jums atgādināt, ka jūs savā ekrānā varat redzēt priekšsēdētāja uh, ziņojumu, kas aicina jūs runāt lēnāk. Tāpēc es jūs lūdzu, ja jūs lasāt savu tekstu, tad pacentieties nebērt. Bet, ja jūs redzat, ka uz jūsu ekrāna iedegās gaismas signāls, uh, tad saprotiet, ka tā vietā, lai jūs pārtrauktu, es jums vienkārši aicinu palēnināt tempu, jo mums zūd tulkojums. Antonesko kundze, paldies par jūsu izpratni. Tagad sociālistu vārdā uzstāsies Flašikovas Benovas kundze. Paldies, priekšsādātāji kungs, komisārs kundze, deputātu kungi. Mums ir zināmas, kādas ir galvenās pamattiesības, bet tagad ir tiesības arī uz advokātu, uz tulkojumu, gan mutisku, gan rakstisku. Un pašreizējā procedūra pārēdz aizdomās turamā tiesību papildinājumu. Tajā tiek iekļautas situācijas, kad kāds tiek aizturēts balstoties uz Eiropas aizturēšanas orderi. Un šai iniciatīvai vajadzētu atvieglot sadarbību starp dalību valstīm un tiesām. Es piekrītu jūri komitejas secinājumam, ka mēs esam pieņēmuši fragmentētu pieeju. Un komisijas priekšlikumā ir daļa tiesību, eh, bet vēl daļa, kas paliek ārpus iekavām, piemēram, tiesības uz juridisku palīdzību, tiesības sazināties ar savu ģimeni un īpašu tiesību tiem cilvēkiem, kas ir aizdomās turamie un kas ir īpaši neaizsargāti iedzīvotāju kategorija. Lielas paldies! Lielas paldies, Monika! Tagad liberāļu vārdā uz divām minūtēm uzstāsies Lutfordas kundze. priekšsēdētāji kungs, es vēlētos pateikties Sipuls kundzei, kas ir tik labi pastrādājusi, un tas ir pilnīgi skaidrs, ka cilvēks, kas tiek aizturēts vai turēts aizdomās, ir neaizsargātā situācijā un viņam ir jāzina, par ko viņš ir aizturēts. Bet cilvēki par to bieži vien nav pietiekami informēti, īpaši gadījumos, ja viņi nerunā vietējā valodā. Mēs zinām, ka šajā uh, gadījumā tiešām var runāt par diskrimināciju, jo cilvēki nevienmēr zina, kā atbildēt uz pirmstiesas izmeklēšanas jautājumiem. Un te ir runa par cilvēktiesībām. Eiropas parlaments pilnīgi pamatoti cīnījās par to, lai aizdomās turamajām tiktu sniegta informācija visīsākajos termiņos. Nevienu nedrīkst stundām turēt apcietinājumā, nemaz nezinot, par ko viņš tur tiek turēts. Un arī jāzina, kādi pierādījumi ir pret šo cilvēku. Tāpat kā Redingas kundze, arī es uzskatu, ka tiesības klusēt ir ļoti nozīmīgas tiesības. Mana zeme, apvienotā karaliste, ir piekritusi šādam pasākumam. Uh, lai nu ko tā darītu citos jautājumos, bet šeit tā piekrīt. Un es priecājos, ka arī atzinas tiesības uz tulkojumu, kā arī tiesības uz juridisku palīdzību. Un manai valstī noteikti tajā visā ir e, jāiestājās. Es ceru, ka Mēs te esam vēl vienu ķieģelīti ielikoši Eiropas Savienības tiesiskumu celšanā. Paldies! Es, eh, Lutford. Paldies, Lutfordas kundze, un tagad konservatīvo vārdā uz vienu minūtu Vecehovska kungs. Dziękuję, panie przewodniczący. Rozmawiamy o bardzo Paldies, priekšsēdētāji. Mēs runājam par ļoti būtisku Uh, direktīvu, un šajā direktīvā ir paredzēts paplašināt apsūdzēto tiesības, bet uh, tas ir iespējams tikai tad, ja cilvēks ir pilnībā informēts par to, kādas tiesības viņam ir. Cilvēks, kas tiek aizturēts, nevienmēr saņem pienākošos aizsardzību, un vēl sarežģītāk ir, ja viņš tiek aizturēts valstī, kas nav viņa dzimtā zeme. Viņam ir nepieciešama pilna apjoma informācija, un pienākums to sniegt ir attiecīgajām iestādēm. Es akceptēju lielāko daļu jauno priekšlikumu, es tikai gribu uzsvērt, ka ļoti būtiski ir noteikumus īstenot praksē, jo vienota tiesiskuma telpa ir viens no mūsu mērķiem. Ir jānodrošina, lai šī direktīva uh, darbotos praksē tieši krimināla tiesību jomā, bet nedrīkst arī pieļaut šādu tiesību ļaunprātīgu izmantošanu. Paldies! Un tagad. Uh, Žerārs Batens. Paldies, priekšēdētāji! Runājot par Eiropas aresta orderi, arī cilvēkiem ir jāsaņem pilna apjoma informācija. ir jābūt, jānodrošina, lai tiesām nebūtu iespēja atteikties no personas izdošanas, ja vaina ir uh, pierādīta. Manā vēlēšanu iecirknī kāds cilvēks netika izdots Spānijai, pamatojoties nevis uz to, ko viņš ir izdarījis, bet gan uz aizdomām par to, ka viņš kaut ko varētu izdarīt. Es. Paldies! Kolēģi, tagad ar Batēna kunga uzstāšanos mēs esam beiguši uzklausīt tos deputātus, kas uzstājās savu politisko grupu vārdā. Un tagad uzklausīsim kolēģus, kas izteiksies paši savā vārdā. Un vispirmām kārtām dosim vārdu Rafaele Baltaseres kungam. Kolēģi, e kolēģi. Nonostante tutti gli stati membri. Paldies, godātie kolēģi! neraugoties uz to, ka Eiropas valstīs pilsoņu tiesību uh, nodrošināšana uh, godīgā uh, tiesvedībā, godīgā procedūrā ir jānodrošina, tomēr bieži notiek tā, ka dažās dalībvalstīs cilvēki tikai mutiski saņem informāciju par savām tiesībām, uh, Citās valstīs viņiem ir jāraksta īpašs pieprasījums, lai saņemtu informāciju par savām tiesībām. Gadā Eiropas Savienībā tiek uzsākts, uzsākt apmēram 8 miljoni kriminālu procesu, un situācija dalībvalstīs ir pārlieku atšķirīga tiesību jomā. Šajā direktīvā ir paredzēts. Ir, eh, ieviest noteikumus par to, ka apsūdzētajiem ir jāsaņem informācija par tiesībām pirms tiek uzsākta tiesvedība, lai viņam būtu iespēja uh, sagādāt sev advokātu un arī tulku, ja tas nepieciešams. Esam arī izstrādājuši noteiktus noteikumus, kas tiek izmantot vēlākā posmā attiecībā uz apsūdzību, uz informāciju par apsūdzību un iespēju iepazīties ar dokumentiem. Cilvēkam ir jābūt informācija par to, uz cik ilgu laiku viņu aiztur, lai varētu arī savu aizsardzības stratēģiju pārdomāt un izstrādāt. Paldies referentiem un arī komisārei. Paldies par kolēģiem, kas strādāja pie atzinuma. Pata Sērekungs, jūsu uh, balss intonācija un ātrums ir pilnīga katra tulka sapnis, tāpēc es jums vēlētos pateikties. Jūs esat vienkārši paraugs tam, kā vajag runāt, lai tulki varētu iztulkot. Tagad uz pusotru minūtu došu vārdu Blinkievičos kundzei. Ninke, pirmiausia sveikinu pranešēja už. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribu sveikt referentu. Ziņojums ir izdevies ļoti labs. Tas ir liels solis uz priekšu, gādājot par to, lai būtu kopīgi standarti Eiropas Savienībā, ko piemērot kriminālajā procesā apsūdzētajiem. Nav, nav jau tā, ka cilvēki nezin savas tiesības. Ir svarīgi, lai viņiem būtu iespēja šīs tiesības īstenot, baudīt šīs tiesības. Un kriminālajā procesā, neievērojot tiesības, var, uh, tas var novest pie uh, dažādām uh, nelabvēlīgām izpausmēm, pie rupjām kļūdām. Uh, ir jāņem vērā procesuālās tiesības, piemēram, tiesības konsultēties ar advokātu un tiesības saņemt tulkojumu savā valodā, lai nodrošinātu uh, uh, godīgu tiesvedību dalību valstīm ir jānodrošina pieeja informācijai par to, kāda apsūdzība tiek celta, uz cik ilgu laiku persona var tikt aizturēta, kādas ir iespējas saņemt juridiskās konsultācijas un ir jābūt iespējai arī sazināties ar savu ģimeni, tuviniekiem, konsulātu vai darba devēju. Paldies! Avrā. Tagad uz divām minūtēm pār Cakselam Bosam. Careful. Liels paldies, priekšsēdētāji, komisārs Redings kundze. Sākumā vēlos bilst, ka Birgatas Zipelis darba rezultātu un arī referentu darba rezultātu vērtē ļoti pozitīvi. Ar šo priekšlikumu tiek veiksmīgi sagatavots minimālās prasības informācijas sniegšanai krimināllietās Eiropas Savienībā jau no sākuma uzskatīja, ka komisija iesniedza labu priešlikumu, un tādēļ tiešām vēlos apsveikt Redingas kundzi. Īpaša lieta šajā procesā man vienmēr bija tā, kas saistās uz klusēšanas tiesībām, un ka tam nav negatīvas sekas personu, kā tas patiesībā atsevišķi dalību valstu tiesībās ir paredzēts. Un ar šo priekšlikumu mēs nodrošinam šādas tiesības. Diskusija gaitā par šo ziņojumu kļuva skaidrs, ka daudzās dalību valstīs nepastāv likumisks pienākums informēt aizturēto personu un ka tikai desmit dalību valstīs aizdomās turētā persona uh, tika informēti rakstiskā veidā par savām tiesībām un ka tikai trijās valstīs tika, netika nodrošināta iespēja iepazīties ar lietas materiāliem. Un ja mēs palūkojamies uz Franciju un viņu īpašo praksi, tad patiesībā netiek nodrošināta iespēja sazināties ar advokātu pirmajā apcietinājuma laikā, un šī mēs redzam, ka ir jā. Ja vienādo situāciju starp dalībvalstīm, jo tādējādi mēs nodrošināsim uzticību arī saistībā ar citu valstu tiesību sistēmām un vienlaicīgi varēsim veicināt savstarpējo atzīšanu. Arī runājot par Eiropas izmeklēšanas orderiem cerams, ka varēsim panākt panākumus, un šeit tiešām apsveic ar šo priekšlikumu. Paldies! Paldies uh, Vosa kungam, tālāk uh, Romero Lopes kundze. Paldies priekšsēdētāji. Pēc pirmām kārtām es gribētu uzsvērt Redingas kundzei un visiem pārējiem, cik lielas pūles ir pieliktas tam, lai šīs dozie iet uz priekšu, jo tas ilgu laiku bija tā kā iesprūdis. Un es domāju, ka daudz ko mēs varam spriest par valsti, skatoties uz to, kā tā izturās pret aizdomās turētajiem. Un es gribētu pateikties referentai par to, kā viņa ir izdarījusi visu, kas ir nepieciešams aizdomās turētajam. Viņam tiek iesniegta vēstule ar tiesībām, un viņam ir tiesības arī klusēt. Tas ir ļoti svarīgi, bet es gribētu uzsvērt īpaši to, kā tiesības rodas, jo mums bija ļoti kaislīgas debetes par tiesībām uz tulkojumu, un arī debetes bija par um, juridisko palīdzību. Un ir ļoti svarīgi, ka šādas tiesības tiek ievērotas. Paldies Karmenai Tālāk uz vienu minūti e, Jons Enčukungs. Paldies! Es gribētu vispirms sveikt referenti Zipels kundzi sakarā ar šo labo ziņojumu. Tāpat gribu sveikt arī komisāri Redingu par iniciatīvu šai jaunajai direktīvai šī direktīva ir reakcija uz problēmu, kas tiešām pastāv Eiropā. Cilvēkiem ir iespēja pārvietoties uh, pa Eiropu, bet jāņem vērā likumdošana, kas katrā valstī ir atšķirīga. Mums ir nepieciešama harmonizācija arī uh, krimināla tiesību jomā. Pirmais solis ir izstrādāt vienotus standartus, par apsūdzēto, proti aizturēto personu informēšanu. Ja cilvēki nezin tās valodas, tās valsts valodu vai likumdošanu, kurā viņi atrodas, viņi nonāk nelabvēlīgā situācijā. Uh, Viens no piemēriem ir eh, čigāni no Rumānijas un Bulgārijas, kas ierodas Francijā un tiek aizturēti un nemaz nezin, ko viņiem, par ko viņi tiek apsūdzēti, nezina, kādas ir viņu tiesības. Un, uh, ir, kā es jau sacīju, jābūt minimāliem standartiem dalībvalstīs. Paldies! No. Nu. Un tagad pēdējais uh, uzstāsies Jovro kungs, kas var izteikties divas minūtes. Priekšsēdētāja kungs, ceļamies dāmas un kungi, tiesības saņemt informāciju krimināla procesos aizturētajām vai apsūdzētajām personām ir pamats, kam jābūt par pamatu ik viens civilizētas sabiedrība, sabiedrībai. Un runājot par šo dokumentu ir jāveic regulējums šajā jomā, taču ir jādomā arī par to, ka tiek ņemtas vērā visu pušu tiesības un ka ir jāpievērš attiecīga uzmanība. Ir jāņem vērā tās personas, kas atrodas sarežģītā situācijā, kas nesaņem informāciju, kaut arī viņi ir upuri, nežēlīgi noziegumu upuri. Ir pierādīts tas, ka šādi noziegumi tiek izdarīti valstīs, kurās personas uzturas kā turists, kā viesis, un kur viņš nevar aizstāvēt savas tiesības, eh, pat palstoties uz valodas problēmām. Tātad pastāv disproporcija upuru un aizturēto personu tiesību ziņā. Jo daudzas lietas arī atkārtojas, un tam ir arī sekundāras sekas. Tas viss ir jāņem vērā raugoties uz tiesību jomu un raugoties šo informāciju sniegšanu krimināllietās. Mums ir jānodrošina tas, ka tiek nodrošināts rūpes par cilvēku. Ir arī noziedznieki, ir organizētā noziedzība, kur noziegumi tiek veikti apzināti, un dažās tiesību sistēmās šīm personām ir daudz lielākas tiesības nekā to upuriem. Šeit ir jānorāda uz upuru tiesībām. Uh, Un komisārs kundze vēlos vērsties pie jums, lai jūs pārbaudītu visu šo procesu attiecībā tieši uz upuriem. Upuri, kur ir smagu noziegumu upuri un kur Eiropā nevar pienācīgā veidā īstenot savas tiesības. Šeit mums kaut kas jādara. Komisārs Kunds, paldies. Paldies, Jobro kungs. Nu, mēs esam uzklausījuši visus runātājus un tagad mēs Dosim vārdu brīvajā mikrofonā. Daudz runātāju nav. Vispirmām kārtām jūs jau zināt. Uz vienu minūti Elena Vašesku. Paldies, priekšsēdētāji. Krimināla uh, procesa tiesības dalībvalstīs, tām ir jābūt tādām, kurās ir ņemtas vērā visas tiesības, ko bauda Eiropas Savienības pilsoņi. Cita starpā tā ir, tās ir tiesības uz tulkojumu uh, procesā, jo tādi, tādējādi praksē tiek īstenots uh, daudzvalodības princips, kas raksturo Eiropas Savienību. Tāpat runa ir par tiesībām uz advokāta aizsardzību bez maksas. Un uh, arī tas ir viens no elementiem taisnīgā tiesām. Tā ir viena no pamata brīvībām. Es atbalstu pieju, ka katram aizturētajam ir jāsaņem šī informācija, tātad infos tiesībām. Paldies! Paldies, Vašesko kundzei. Tagad došu vārdu Prendergasta kungam. Thank you. Judicial cooperation in. Jā. Sadarbība tieslietās Eiropas Savienībā nozīmē, ka apsūdzētās personas nedrīkst gūt labumu no tiesisko sistēmu atšķirībām dalībvalstīs, bet tai pašā laikā cilvēks par izdarīto nodarījumu nedrīkst tik sodīts atšķirīgos veidos dalību valstīs ir jānodrošina, lai katrs cilvēks, kas tiek aizturēts jebkurā Eiropas Savienības valstī, vienādā veidā saņemtu informāciju par savām tiesībām. Cilvēkiem ir jāsaņem izsmeļoša informācija par savām tiesībām un valstīm, kas ir parakstījušas uh, Eh, cilvēku tiesību hartu, neraugoties uz to, tomēr eh, iznāk atkal no jauna pārkāpt cilvēku tiesības. Cilvēki ir jāaizsargā, neraugoties uz to, no kādas Eiropas valsts viņi nāk. Paldies! Paškā! Un tagad lūdzu Paškas kungs. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Ak sa občan uh, v inej krajine Európskej únie dostane do situácie... Paldies, priekšēdētāji. Ja cilvēks no kādas dalībvalsts nonāk situācijā, kurā viņš tiek apsūdzēts, eh, tad cilvēkam šķiet, ka viņš eh, ir nonācis tādā pilnīgā nu, tiesiskā vakuma situācijā, jo viņš nezina, Uh, ar ko viņš sastapsies, kas viņu gaida. Un tagad šī direktīva ir uzskatām par ļoti labu, pareizu signālu, pareizu soli, strādājot pie vienotiem noteikumiem, veidojot vienotus standartus attiecībā uz informāciju krimināla procesā. Un uh, līdz ar to valsts iestādēm būs iespēja izvairīties no kļūdām, uh, un uh, iespējas, ka, tā, ka to pilnvaras vai tiesību īstenošana varētu tikt apšaubīt vai uzskatīt par kļūdainu. Paldies! Tagad Melcer kungs lūdzu. Varētu pieņemt, ka Eiropas Savienībā, kur ir tiesības uz taisnīgu tiesu, un tās ir nostiprināts gan cilvēktiesību konvencijā, gan cilvēktiesību hartā, eh, visi šie jautājumi darbotos eh, bez jebkādiem traucējumiem, ideāli. Bet mēs redzam, ka komisijas uzmanība ir vērst uz to, ka cilvēkiem bieži uh, sanāk sastapties ar situāciju, kurā viņi netiek informēti par savām tiesībām valodā, kura viņi saprot. Dažās valstīs informācija ir mutiski, citās uh, rakstiski, tad vēl mēdz būt, ka valoda ir tik sarežģīta, tāda kancelēs valoda, kurā neko nevar saprast. Un uh, tagad ar šiem noteikumiem ir paredzēta noteikti, tad tie būs vienoti noteikumi par to, kādas tiesības ir cilvēkiem, un tas ļaus arī ietaupīt uh, izmaksas par uh, valsts piedāvāto aizsardzību. Visbeidzot uzstāsies Sinklēras kundze. Thank you, Mr. Mr. Paldies, priekšādētāji. Mani manā vēlēšana iecirknī cilvēki būs pārsteigti par to, ka ir jābūt šādiem jauniem noteikumiem. Viņi visdrīzāk brīnīsies, kādā valsts savienībā gan mēs atrodamies. Daži no kolēģiem minēja briesmīgus piemērus, jo Anglijā Mēs sastopamies ar gadījumiem, kur cilvēki citās valstīs nesaņem, um, nevar izmantot taisnīgu tiesu, notiek dažādi pārkāpumi. Mēs esam uzklausījuši visus runātājus no brīvā mikrofona un tagad dosim vārdu komisāras kundzei, Redingas kundzei kas atbildēs uz visu, ko viņi tagad dzirdēja. Paldies, priekšsādētāji! Tiešām tas šajā mājā ir rēts gadījums, kā gan kreisie, gan labējie, gan centristi piekrīt kaut kādam pasākumam, bet šajā gadījumā šķiet, ka brīnums ir noticis. Un es esmu priecīga, ka rīt atkārtosies tas pats, kas jau ir noticis Lībe komitejā, un tik līdz šī direktīva stāsies spēkā, tas uzreiz būs pamatīgs uzlabojums. Protams, ka ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk šo direktīvu transponēt dalību valstu likumdošanā, un tas būs nopietnas vēstījums, ka Eiropa cīnās par pilsoņu tiesībām. Es zinu, ka lielākā daļa no jums, kas šodien uzstājās, strādā jau pie procedurālajām tiesībām, trešās daļas, kur nu, jārunā par um, tiesībām uz juridisko palīdzību un arī tiesībām sazināties ar savu ģimeni. Man kā komisijas pārstāvēja jāsaka, ka ir dalībvalstis, kas ir pret advokāta klātesamību. Un es gribētu aicināt uh, Eiropas parlamentu ievērot līdzsvaru starp tiesībām uz aizsardzību un nepieciešamību vest izmeklēšanu. Līdz ar to vēlos jums pateikties. Paldies, ka balsosiet par šo ziņojumu rītā un paldies, ka palīdzēsiet man spērt nākamos soļus. Paldies! Uh, mm, Eh, komisārs kundze, un, protams, ka mūsu vienprātība tikai apliecina par to, cik brīnišķīgu darbu paveica komisija. Nu, noslēgumā dosim vārdu Zipels kundzei vēl uz divām minūtēm, lai teiktu galvārdu. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Sākumā es eh, runāju mazliet lēnāk un tādēļ pārsniedzu savu laiku, tāpēc tagad koncentrēšu uz vienu centrālo punktu. Manuprāt, Redings kundze jau teica, ka šodienas diskusija uzsvēra to, ko parādīja arī vienotais lēmums Lībe komitejā, proti pr konstitucionālo tiesību stiprināšana ir mūsu visu kopīgā lieta. Tādēļ es ceru un esmu pārliecināta, ka nākamajam pasākumam saistībā ar tiesībām uz advokātu mēs panāksim kopīgu uh, saņemsim kopīgu pamatu no komisijas, to turpināsim uzlabot un sadarbībā ar padomi atkal panāksim ļoti labu direktīvu. Tādēļ novēlu Antonesko kundzei referentei visu to labāko un domāju, ka viņi var paļauties uz visu mūsu atbalstu. Paldies! Lielas paldies Zipels kundzei, paldies arī par to, ka tik uh, precīzi iekļāvāties laikā. Balsošana notiks rīt pusdienlaikā. Tagad pāriesim pie nākamā